deputātu statusam. Vēl viens punkts. Ferēras kungs, eh, došu jums vārdu uz divām minūtēm. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi-lhe que acalmasse os ânimos ali daquele. Priekšsādātāji, es vēlējos lūgt, lai šī zāles puse nedaudz nomierinās. Gribēju uzsvērt, ka mūsu politiskā grupa piedāvāja diskusiju par šo ziņojumu par es un Santomes un principī nolīgumu, un man nav saprotams, kāpēc citi no noraida. Nav jau tā, ka mums ir bijusi ārkārtīgi piesātināta darba kārtība. Vakar par to vispār nenotika diskusijas, un tālāk par šo nolīgumu gribēju atgādināt, ka uh, Šis parlaments eh, aprobežojas parasti ar to, ka vai nu pieņem, vai noraida komisijas priekšlikums, bet eh, mēs taču varētu eh, veikt grozījums, un tad šīs priekšlikums būtu pavisam savādāks nekā šī brīža redakcijā. Ir nepieciešams paturēt prātā šī nolīguma pamatmērķi, pamat principus. Ir svarīgi parakstīt šo nolīgumu. Tas ir svarīgi gan Santomē un principi, gan Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm, bet tas nenozīmē, ka uh, kopējā bilance ir uh, tikai pozitīva. Ir nepieciešami uzlabojumi attiecībā uz uh, nozvejas uh, informācijas apjomu, kvalitāti, par uh, zivju krājumu kvalitāti, par uh, kontroles iespējām, santumē un principi. Ir nepieciešama labāka mm, sadarbība ar nozari, un tāpēc no nākamā gada uh, šeit ir jānotiek uzlabojumiem. Un vēl es domāju par uh, suverenitāti, par uh, santumiem un principi dažādiem lēmumiem. Tas viss ir jāiekļauj līgumā, lai mūsu sadarbību nākotnē varētu uzlabot un attīstīt. Un nākamajos gados Eiropas komisijai tas būtu jāņem vērā. Lielas paldies, Ferēras kundze. Uh, sāksim balsot. Has everyone voted? Vai viss ir nobalsojuši? Es eh, beidzam balsot. And that's been adopted. Thank you and congratulations. Eh, ziņojums ir apstiprināts, apsveicu referentu tālāk eh, Kādeka kunga ziņojums atkal. Personāla balsojums, sākam balsot. Has everyone voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. ziņojums ir apstiprināts. Pārējām pie Broka kunga ziņojuma. Atkal personāla balsojums, kolēģi. Sākam balsot. Broka kungs, paldies. Has everyone voted, colleagues? The vote is now. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un ziņojums ir apstiprināts. Kolēģi, tagad pāriesim pie balsojumu par konsultācijām ar Eiropas ekonomikas sociālo lietu komiteju saskaņā ar uh, transporta un turisma komitejas līgumu. Tas ir uh, vienots balsojums uh, ar roku parādēt uh, par, pret, atturas. Ziņojums ir apstiprināts. Nākamais ziņojums ir īsas kungas ziņojums. Uh, Un tikko notika diskusijas par ģēmo audzēšanu, un tagad uh, balsosim personāla balsojumā mm, pār 52. grozījumu. Un, kolēģi, es gribēju teikt, ka ir nepieciešams 637, 376 uh, balsis kvalificētais vairok, vair, vairākums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. grozījums ir pieņemts ar 480 balsīm pār. Kvalificētais vairākums ir sasniegts, un tagad uh, parlamentam es uh, paziņoju, ka padomas nostāja attiecīgi tiek grozīta. Nākamā balsošana notiks pār Matokunga ziņojumu noteikuma attiecībā uz zveju eh, vidusjūrā un balsosim par grozījumiem 1, 2 un 25. Kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums atkal ar roku. Kas ir pār, pret, atturas, noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārējiem pie trešā grozījuma, komitejas grozījums, kurš ir pār, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 28. grozījuma, parādīt rokas, kas atbalsta, kas ir pret atturas, noraidīts. Balsojam par komisijas priekšlikumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad personāla balsojums par leģislatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Paldies, kolēģi! Līdz ar to šīs dienas balsošanu esam noslēguši. Un tagad uzklausīsim balsas.